arī paziņojums. Karlos Jimenez Vilarejo ir paziņojis par atkāpšanos uh, uh parlamenta deputāta amatas ar 1. augustu un saskaņā ar uh, 4. pānta 3. punktu, un parlaments paziņo, ka no šī datuma viņa vieta kļūst vakanta un paziņos par to attiecīgai dalību valstī. Visi, kas mani vēl var saklausīt, novēlu patīkamu māju ceļu, jauku vasaru, bet vēlētos arī to, lai jūs pēc iespējas ātrāk atstātu zāli, lai mēs varētu pienācīgi noturēt šeit balsojumu skaidrojumu daļu. Tātad ķeramies tālāk pie balsojuma skaidrojuma. Lūdzu, jums ir punkts par reglamentu kas sakāms. Have... Priekšsarētāji kungs, es pilnībā izprotu, ka jūs nevēlēta šis debats eh, turpināt, iepriekš es vienkārši vēlējos paust savu apmierinātību ar jūsu sanāksmes vadīšanas metodu un tas, ka cilvēki eh, šeit vēlas eh, kaut ko vairāk vēl koncentrēties, nu ja viņi to tiešām gribētu, viņi to arī varētu. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Tālāk balsojam skaidrojumu. Vispirms attiecībā uz eh, rezolūciju par situāvokli Ukrainā. Vispirms Tanoka kungs, kas eh, uzstāsies savas politiskās grupas vārdā, tāpēc viņam ir divas minūtes. Priekšsēdētāji, EKR grupa atzinīgi vērtē vēlēšanas un Porošenko kungu uzvar šajās vēlēšanās. Viņš pieņēma progresīvu militāru.